ar eh, reglamenta 3. un 4. pantiem tiesī, eh, juridiskā komiteja apstiprināja Kenta Johansona pilnvaru mandātu šajā komitejā, un šis balsojums notika 21. oktobrī šajā gadā. Un eh, šis, eh, šis lēmums stājas spēkā ar šo brīdi. Vai ir kāds pret Kenta Johansona mandātam? Ja nē, tad mēs eh, apstiprinām to par pieņemtu. Mnie, Misters Elī Horao ir paziņojis par to, ka viņš atkāpjas no Eiropas parlamenta deputāta mandāta